saskaņā ar politiskajām grupām es ierosinu parlamentam mainīt rītdienas darbu kārtību un uh, ir paredzēta ārkārtas, uh, paredzēts ārkārtas debats par nāvsodu Indonēzijā bez rezolūcijas un tas punkts tiks iekļauts kā pats pirmais rītdienas pēcpusdienā. Noslēgumā ir pared, paredzēts uzstāties politisko grupu pārstāvjiem. Savukārt balsojums notiks 16.30. Vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība tiek attiecīgi